Wir haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Ich möchte. Tagad atkal esam pieslēgušies sabiedrībai. Gribēju jums paziņot, kādi tad ir balsošanas rezultāti. Balko kungs 8 pār 16 prat 2 atturējās. Līdz ar to budžeta kontrolas komiteja nav viņam devusi zaļo gaismu. Kozlau kungs 14 pār 9 pret Eh, nevis 84 pret, 8 atturējās, līdz ar to šī kandidatūra ir apstiprināta. Damit šlēgt. Šī kandidatūra tiks eh, izskatīta plenārsēdē, nākamais kandidāts tāpat. Vaļčakovska kungs 9 pār 12 pret, 5 atturas. Līdz ar to šī kandidatūra eh, ir noraidīta. Nākamais kandidāts. Uh, 17 pret, neviens neaturējās, šī kandidatūra ir noraidīta, un uh, Jereba kungs 17 par. Es atvainojos, saka priekšstādātāji. 17 par, 3 pret, 6 atturējās. Jereba kungs līdz ar to um, viņa kandidatūra tiks izskatīta plenāra sēdē. Man kaut kas jāatkārto, vaicā Grēsls kundze. Ja, also, genau. Genau, also Gregor 15 jā. Gregor 15 pār, 3 pret, 8 atturējās. Vojčehovski 9 pār, 12 pret, 5 atturējās. Abela 9 pār, 17 pret, neviens neatturējās. Aieri. Uh, Die entsprechenden Berichte werden. Jerēps tātad 17 pār 6 atturējās. Mēs sagatavosim arī vēstuli padomēji un uh, lūksim, lai tomēr uh, arī sieviešu kandidatūras tiktu izvirzītas. Ines. Ah, perdona, si, si, presidenta, no, es que pensaba... Priekšsēdētāji atvainojiet. Atsevišķiem deputātiem nebija skaidra šī procedūra, un tāpēc es vienkārši gribēju teikt, lūko. Šoltes kungs nāks klajā ar priekšlikumiem plenāru sēdēji, ir, zinām, nu, tāda nesaprašanās, dažiem cilvēkiem tas nebija skaidrs, bet, nu, protams, ka arī padomē vēstuli jāsūt, jā. Ja mēs uh, noraidām kandidātus, tad mēs arī paskaidrosim, kas uh, un, uh, teiksim, plenārsēdē tiks nosūtīt ziņojums, kurā būs norādīts, kuri kandidāti ir atbaldīti, atbalstīti, kuri norādīti, notiks tik un tā aizklāts balsojums plenārsēdē par kandidātiem. Un tagad pāriesim pie desmitā darba kārtības punkta. Vai mums ir uh, no De Jonga kunga kādas uh, ziņas, ja viņš vēl nav ieradies, tad uh, varbūt izskatīsim nākamo darba kārtības punktu. Wir haben auch niemanden genommen. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. Tad turpināsim. De Jonga kungs. Mēs viņu vēl gaidām. Tad mēs viņu pagaidīsim un pārliksim uz nākamo punktu, numuru 12. Jauniešu stratēģija Eiropas Savienībā 13 līdz 15. Un tagad vārds Derekam Volnam lūdzu. Uh, Priekšsādātāji, paldies par šiem ievadvārdiem. Godātie kolēģi. Kolēģi. Jūs jau droši vien esat informēti, ka budžeta kontrolas komiteja gatavo atzinumu kultūras komitejai par tās ziņojumu attiecībā uz Eiropas Savienības jauniešu stratēģiju laikam no 13. līdz 15. gadam izvērtējums kultūra komitejas ziņojuma projekts netiks publicēts līdz pat mid, aprīļa vidum. Rezultātā šobrīd mēs spriežam atzinumu pat pirms vēl esam saņēmuši kultūras komitejas ziņojumu. Vienīgā informācija, kas šobrīd mūsu rīcībā ir, ir komisijas un padomas ziņojums, kur tiek stāstīts par to, kā notikusi īstenošana Eiropas sadarbības ietvaros, šai, eh, šī projekta ietvaros, tāpat arī mums ir revīzijas palātas ziņojumi. Kādenbachs un mans pats sagatavotāji atzinumu par šiem jautājumiem, kur tiek aicināts izstrādāt īpašo ziņojumu par jauniešu garantijas schēmu, un tas jau bija pirms kāda brīža. Un abos šajos ziņojumos mēs skaidri un, skaidru un gaiši pateicām, ka, ka dalība valstis neizmantoja atbalstu, kas tika tam piedāvāts, lai tās cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Un mēs kā nu, Eiropas parlaments un arī šajā komitejā mums vajadzēja kaut kādā veidā veicināt dalībvalstis, nodrošināt šo līdzekļu izmantošanu, ņemot vairāk tietām padarīt iespējami. Nu, droši vien jau, ka komitejas locekļi piekritīs, ka jauniešu bezdarbs joprojām ir ļoti nopietnas un sarežģīts jautājums, kas aktuāls visā Eiropas Savienībā, joprojām vairāk kā 4 miljoni jauniešu ir bez darba visā Eiropas Savienībā. Nu, un, protams, ka mēs vēlamies pārliecināties, lai tiek nodrošinātais līdzekļi šīs problēmas apkarošanai, bet kā budžeta kontrols komiteja mums ir pienākums pārliecināties arī par to, lai līdzekļu tērēšanas instrumenti tomēr nes arī rezultātus, taustāms mērāms rezultāts, un mēs arī vēlamies pārliecināties, lai līdzekļi, kas tiek tērēti bezdarba apkarošanas iniciatīvām, ir ar atdevi ir nav, jāsaka, visai grūti noteikt, kā tad ir šie rezultāti, jo arī revīzijas palāca savā ziņojumā neizdara secinājumus šai ziņā par konkrētām programmām, bet iepriekšējās programmas ietvaros tika lēsts, nu, piemēram, mūža izglītības progr programmai un citur eh, bija kļūda līmenis līdz 4%. Nu, tāpēc es, protams, aicinu komisiju arī pārliecināties, ka kļūmes līmenis tiek atbilstīgi pārvaldīts, šis koeficients ņemts vērā, un tas attiec arī uz tādām programmām kā Erasmus, kas viena no būtiskākajām problēmām, kas, programmām, kas aktuāli šobrīd. Ziņojumā, ja atzinumā, es turklāt arī atgādinu, ka plāžošanas periods no e, eh, 14. līdz 20. gadam plānošana aizsākās ar lielu kavēšanos, daudzos gadījumos joprojām programmas atbilstīgi nedarbojas, un tāpēc ir diezgan grūti šobrīd konstatēt un izmērīt, kāda tad ir bijis šo jauno programmu ietekme pēc 2014. gada. Turklāt es arī izsaku viedokli, ka 2013. gada beigās bija neatbilstība starp saistībām un maksājumiem. Kā rezultātā pietrauka līdzekļu maksājuma veikšanai, un tāpēc es savā ziņojumā iesaku, lai komisija un arī dzen padome uh, dara visu, kas to spēkos, lai pārliecinātos, ka šāda situācija nākotnē neatkārtojas. Savā ziņā man turklāt atzinīgi vērtēja faktu par to, ka vairāk kā 12 miljārdu eiro no Eiropas sociālā fonda un jauniešu bezdarba iniciatīvas ir paredzētas cīņai pret jauniešu bezdarbu jaunajā plānošanas periodā. Un atgādinu dalību valstīm, ka tām vajadzētu šos līdzekļus izmantot pēc iespējas atbilstīgāk, bet, ja iespējams, izmantot arī nacionālos līdzekļus jauniešu bezdarba apkarošanā. Savā ziņojumā turklāt arī lūdzu komisiju mm, izveidot uzraudzības sistēmu attiecībā uz jauniešu bezdarba apkarošanas programmām. Tur tiks iestrādāti plānoti, plānojami rādotā, plānotie rādītāji, mērķi, Un tad arī uzsver, cik ļoti svarīgi ir kaut kādā veidā mērīt izpildi jo mēs jau daudz pēdējos mēnešus esam runājuši par to, ka ir vajadzīgi arī rezultāti, taustām rezultāti, un ne visas programmas ir ar vienlīdz mērāmiem rezultātiem, bet nu kādam izvērtējumam jābūt visbeidzot. Konstatēju, ka gaidāms arī komisijas ziņojums par jauniešu garantijas schēmas īstenošanas un jauniešu bezdarba apkarošanas iniciatīvas īstenošanu vēl šogad, un nākamgad savukārt mēs gaidam revīzijas palātas ziņojumu par jauniešu uh, Ehm, nodarbinātības garantijas schēmu darbību dalību valstīs. Un es domāju, tikko saņemsim šo ziņojumus, tā arī mēs būsim daudz labākā situācijā un krietni labāk varēs izvērtēt to, kādā veidā tad līdzekļi tērēti, lai apkarot jauniešu bezdarbu Eiropas Savienībā. Paldies! Jā, vielen dank. Paldies, lai auskums. Thank you very much, Madam Chair. Priekšā tā pateicos Gribu teikt paldies Derekam par labi paveikto darbu, ko viņš paveicis kā referents. Gribēju uzsvert vēl pāris punktus, kas saistīti ar nodarbinātību šai ziņā. Esmu ēnu referenta arī attiecībā uz Emplu komitejas atzinumu un varbūt tāpēc būtu labi, uh, ja mēs te tā savstarpēji papildinošas elements iekļautu pirmām kārtām, un to jau Dereks savā ziņā arī minēja, tomēr atcerēsimies, ka Erasmus Plus programma faktiski ir tāda kā flagmaņa programma, un līdz ar to vajadzētu novērst, novērst pēdējos čēršus, kas pastāv šādai stadēšanās programmai Eiropas Savienībai. Otrām kārtām, ES finanšu atbalsts jauniešu nodarbinātības atbalstam būtu jāpapildina ar aktīva, aktīvam tirgus politikām dalību valstīs to starp, piemēram, lūk, lēšot to, kādas prasmes kvalifikācijas būtu nākotnē saskaņojot uzņēmumu vajadzības un skolu programmas, universitāšu programmas, mobilitātes veicināšanu un tam līdzīgi. Uh, Un visbeidzot, tieši tāpat kā Dereks pieminēja, es domāju, ka jāpiemina ir tas, ka vairāk kā 10 miljārdu eiro no e, sociālā fonda un nodarbinātības iniciatīvas ir paredzēts tieši jauniešu bezdarba apkarošanai jaunajā plānošanas periodā. Bet, nu, protams, ka šai kontekstā mums ir vajadzīgs arī ilgtermiņa rezultātu atspoguļojums un mēķu atspoguļojums arī šī finansējuma izmantošanā. Un pēdējais vēl, ko gribēju minēt, par to mēs spriedām jau pirmajā viedokļa apmaiņā, kad runājam par šo atzinumu, ir tas, ka mums ir vajadzīgs nodrošināt sinerģijas jauniešu politikām ar citām politikām, nodarbinātības politiku un tā tālāk. Viss, kas tiek darīts no komisijas, komisijas puses, ir savā starpā jāsaskaņo tā, lai būtu sinerģijas. Tāpēc es grasos iesniegt vairākus grozījumus šim atzinumam, bet faktiski nevis, lai to mainītu, bet to vienkārši padarītu tādu pilnvērtīgāku. Es domāju, ka mūsu idejas te vienotu labi papildina. Paldies, Derek, jums par darbu. Novakov kungs tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Derekam par labu paveikto darbu pie šī atzinuma un par to, cik viņš bija atvērts un gatavs diskusijām par iespējām, iespējamiem grozījumiem uh, šai ziņojumā, it īpaši ņemot vērā, ka es esmu ēnu referents no tautas partijas puses šai ziņā. Uzmanīgi iepazinos ar stratēģiju, man ir vairāki komentāri. Iesākumā gribēju pieminēt atlūko šobrīd Eiropas Savienībā ir 19 miljoni jaunu cilvēku, uh, kas faktiski ir mūsu nu, vērtīgākais aktīvs, lai cik arī tas varbūt brutāli neizskatās, viņi mūsu aktīvi, mūsu investīcijas, bet no tiem nodarbināti ir ļoti nedaudz, un līdz ar to jauniešu bezdarbs ir viena no lielākajām problēmām, ar ko mēs kā Eiropas Savienība šobrīd sastopamies. Tie ir tikpat apjomīgi krīze kā bēgļu krīze dalību valstīs. Arī šim jautājumam ir attiecīgi jābūt, jā to pamanītam jauniešu stratēģijai paredzēt zinām instrumenti, bet nereti trūkst tad pareizā aizsniegt šos jauniešus vairāk kā 20 miljārdi eiro piešķirti, lai atvieglotu pārēju no izglītības iestādēm uz darba vietām tur iesaistīts sociālais fonds un jauniešu nodarbinātības institūcijas, un tas viss ir ļoti skaisti, bet, un tas ir tāds milzīgs, bet informācija par iespējām izmantot šos instrumentus būtu jānodrošina uh, jauniešiem. Šobrīd tas tā nebūtu nav, viņi par to nav informēti. Un, ja tiek izmaksāts kaut kāda veida, lūk, tāds avans, kā līdzekļu jauniešiem, nu tad viņiem arī vajag pastāstīt par to, kur tad tas ir iespējams, kā to visu darīt. Bet jāsaka šobrīd, ja jūs um, iziesiet šobrīd uz ielas, nu jūs taisiet tādu eksperimentu, nelielu aprunāties ar desmit jauniešiem, pavaicājiet viņiem. Cik daudzi no viņiem ir informēti par jauniešu iniciatīvu, cik daudz no viņiem zina par Erasmus programmu jaunajiem uzņēmējiem. Es domāju, ka nu, ne vairāk kā divi no desmit būs kaut ko par to visu dzirdējuši. Es atbalstu pievēršanos arī e, šai bezdarba apkarošanai arī es stratēģijas, bet, nu, es neredzu gan vārdu uzņēmēju darbību pārāk bieži šai tekstā. Un es esmu pat gandrīz simtprocentīgi pārliecināts, ka par to nav informācija. Mums ir tāda kaut kāda naudas summa, uh, un daudz no tā tērējam, lūk, um, jauniešiem bezdarbniekiem, maksājam viņiem desmit gadus vai gadu kaut kāda veida naudu par to vienkārši, lai viņi būtu nodarbināti. Bet, kad notiek tas, ka šis periods beidzas, atkal viņi ir bez darba. Nu, tā tas nedrīkstētu iet. Ja tā vietā mums vajadzētu drīzāk, nu, nevis izmaksāt šos līdzekļus, bet atbalstīt jaunus uzņēmējus, tā lai viņi strādā, rada jaunas darba vietas, un nevis paši iet meklēt darbu, bet gan rādat darba vietas. Tas, manuprāt, būtu visai ilgspējīgs risinājums. Viņi radīs mazus vidējus uzņēmumus, lieliski, līdz ar to piedāvās darbu citiem jauniešiem. Izmantosim šo jauniešu Erasmus Plus programmu jauniem um, uzņēmējiem. Pagaidām nenopietnas naudas summas paredzētas šim nolikam. Man nav pilnīgi nekāda argumenta manā rīcībā ko teikt jauniešiem, kad viņi redz, cik maz līdzekļu pierakstot. Jūs, viņi saka, tiešām 55 miljoni tikai jauno uzņēmēju Erasmus programmai laikā, septiņu gadu laikā līdz 2020. gadam, nu, tad tas nav izsmieklis. Un tad viņi vaicām, cik tad jūs tērējat, piemēram, Āfrikā un citās pasaules daļās. Cik jūs tērējat administrācijai, birokrātijai un tā tālāk nu, mums vajadzētu vismaz izdarīt kaut kādu minimālu centienu, lai šī programma patiešām varētu darboties, jo tā ir, nu, tā, kas ir vienkārši, nu, pilnīgi, nu, tā kā naglai uz, tā kā kolaks uz acis, tā būtu īstā vieta, kur ieguldīt līdzekļus un kas ļautu mums dot tādu rast, rast arī atdodošu at, atdevi. Un tāpēc kāpēc mums nepievērsties tad šajā ziņā vairāk jauniešu uzņēmē darbības veicināšanai? Nu veicināsim tādu centru veidošanos šiem jaunu uzņēmumiem un tā tālāk. Es domāju, ka tas patiešām dos ieguldījumu izaugsmē. Es domāju, šādā garā mums vajadzētu runāt, un taisni šādā garā es vēlētos redzēt formulētu arī šo stratēģiju. Un turklāt arī gribētu, nu, protams, redzēt vienkārši rezultātus. Tieši tāpat kā budžeta komitejā, mēs vēlamies vienmēr budžetu, kas būtu pamatots uz rezultātiem, arī šīs programmas kontekstā tā vajadzētu. Nu, ja ir kaut kāda stratēģija, tad lūk, kādi ir rezultāti, kas notiek. Kādi būs rezultāti pēc 3-4 gadiem? Nevaram nodarboties tikai ar tādu, nu, vēlamā uzdošanu par esošo. Paldies! Mēs esam budžeta kontrolas komiteja. Un man, protams, man šķiet visai interesanti tas, ko tu mēs zinām faktiski par finansējumu šī, šo programmu kontekstā. Derek, došu vēlreiz jums vārdu. Tā tad noslēgt diskusijas. Jūs vēlaties, lai es noslēdzu diskusijas, labi? Nu, pirmām kārtām par Martīnas teikto. Domāju, ka viņi ļoti atbilstīgi runāja par šīm sinerģijām. Uh, nodarbinātības iniciatīvu sasaistīšanu ar citām politikām, citām programmām un tam līdzīgi. Es nezinu, vai tas ir pietiekami spēcīgi minēts atzinumā šobrīd, bet es ņemšu katrā ziņā vērā viņas grozījumu un tad formulēm varēsim to spēcināt. Tas pats attiecas arī uz to, cik svarīgs ir dalībvalstu loma, aktīva nodarbinātības schēma, instrumentu. Tas šeit ir pieminēts, bet, kā, bet varbūt tiešām ar grozījumiem mēs varētu šo formulēm vēl tādu spēcināt jo jebkāda veida nodarbinātības iniciatīva, ar ko nāk lai Eiropas Savienība, var gūt panākums tikai tajā gadījumā, ja arī dalībvalstis to ņem vērā, iestrādā savos, um, savās darba kārtībās. Attiecībā uz Novakovu kungu teikto. Uh, Es domāju, ka ir viņam pilnīgi taisnība tajā, ko viņš saka par jauniešiem un nodarbinātību, ka tas joprojām ir tāds krīzes elements. Un pat arī tiešām gribētu pat iet tik tālu, ka teikt, ka faktiski jauniešu bezdarbs ir visskandalozākā mūsdienu problēma. Tas ir apbrīnām, ka mēs redzam tik augstus bezdarba rādītājus līdz pat 50% atsevišķās valstīs. Un pat tādās attīstītās valstīs līdz 20% un vairāk tas ir pilnīgi nepieņemam. Mums tiešām ir jāpārliecinās, ka mēs mm, cīnamies pret šo parādību vēršam te kaut ko par labu. Tāpat arī piekrītu viņa e, domai par to, ka vajadzētu krietnī vairāk mm, informēt par pieejamo jauniešu par pieejamiem līdzekļiem, programmām un tam līdzīgi. Un tāpēc ceru, ka Novako kungs par to iesniegs arī grozījums, tos pieņems. Un pēdējais, ko viņš teica, bija par šo uzņēmē darbību. Arī šeit es tik teikšu, ka tas ir ļoti vērtīgs punkts un gaidīšu grozījums no viņa par to. Nu, varbūt atgriezīšos pie tā vēl, ko Martīna teica par to, cik svarīgas ir šīs sinerģijas. Jā, jo Ir ārkārtīgi daudz programmu Eiropas Savienībā, kas tiek īstenots administrācijas dalībvalstu līmenī, un mums tiešām jāskatās, kā mēs varētu uzlabot šo uzņēmē darbības tendenci jauni, īpaši jauniešu vidū, jo tas var būt ļoti spēcīgs elements bezdarba apkarošanā, tas varētu nākt kā papildinājums, un jaunieši tiktu mudināti uzsākt pašu savus biznesus, uzņēmē darbību, Un, un tad, nu, varam skaidri identificēt, kāda šīs sinerģijas būtu. Tas ļautu cilvēkiem sastapties un tad izmantot visāda veida pieejamo finansējumu atbalstu un tam līdzīgi. Nu, lūk, tādi šie galvenie punkti priekšādātā tas, ko jūs teicāt par administratīvajām izmaksām un informāciju par to, jā, to mums vajadzētu pāanalizēt, pie tā vēl jāpiestrādājas, protams, e, saprotu, ka man tikai viena lapus atvēlēta šī atzinuma sarakstīšanai, Nu, bet, nu, katrā ziņā vēl varēšu paskatīties arī to, ko tas administratīvi maksā. Tas varbūt tad būtu tāds kāds papildus punkts šajā atzinumā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tātad visiem atkal ir jāķers pie darba, tās ir sliktās ziņas, bet labās ziņas ir tās, ka mēs par kaut ko varam vienoties. Tātad, kad ir jāiesniedz grozījumi līdz 22. martam, līdz ar to. Visi, kas vēlas šeit kaut ko mainīt, var uh, pietiekam daudz laika veltīt saviem grozījumiem. Un desmitais darba kārtības uh, punkts - ekspertu reģistrs. Denis De Jongs ir uh, referents, lūdzu tev vārds. Thank you very much, uh, Inga. And Paldies, Inga. Indeed, uh, a long time since we Es domāju, ir pagājis patiešām ilgs laiks, kopš esam par šo pētījumu apspriedušies, apspriedušies uh, par šo pētījumu un ar ekspertu grupām. Un, un mēs galvenokārt uh, diskutējām koordinatoru starpā. Līdz ar to ir patiešām labi tagad atkal nu, komitejā par to runāt tādā plašākā grupā. Mēs tātad uh, vienojāmies sagatavot ziņojumu par komisijas pārskatīt tātad tā, noteikumus par ārējām komisijas ekspertu grupām. Un komisija ļoti ātri tā naski strādāja pie šī pārskata, un mums šķīta, ka jaunie noteikumi stāsies spēkā pirms mēs kopīgi ar jūriju komiteju varēsim uh, tā pamatīgi par to visu apspriesties un pieņemt rezolūciju plenāru sēdē. Šajā darba dokumentā, ar kuru jūs iepazīstināju jau pirms sēdes, vēl ir vairākas iespējas. Tā tad varētu komisijai pateikt, nu, pagaidiet brītiņu, Mēs nevaram tādā veidā sadarboties. Mēs sākumā vēlamies iepazīties ar parlamenta ziņojumu, paši sagatavot rezolūciju un lūdzu mm, tad pieņemiet šos horizontālos noteikumus nedaudz vēlāk. Otra iespēja bija iesaistīties ar komisiju neformālās diskusijās, eh, jo Timermans kungs, viceprezidents, teica, ka viņš vēlas arī panākt progresu šajā jautājumā jo ja jaunie noteikumi netik, nestāsies spēkā, tad eh, varētu būt eh, arī papildus risks eh, komisijai, ja notiktu kādi negadījumi. Tātad vēl viena iespēja ir neformāls dialogs ar komisiju, lai varētu vismaz vienoties par būtību un tad domāt, ko darīt tālāk. Vēl trešā iespēja nozīmētu ka nebūtu gandrīz nekādas tiešas sadarbības starp komisiju un parlamentu, un parlaments vienkārši savā gaitā pieņemtu uh, rezolūciju. Kopš esmu sagatavojis šo darba dokumentu, vienmēr esmu iesaisties sarunās ar uh, budžeta komitejas referenti Helgu Tripelskundzi. Viņa man piekrita, ka būtu viedi apspriesties ar komisijas dienestiem un Timermana kunga kabineta locekļiem par uh, būtību un budžeta komiteja arī sagatavoja atzinumu uzmetumu, jo viņai bija patiešām ļoti nozīmīgi ņemt, pra, ņemt vērā NVO, uh, lai arī tie varētu kaut ko teikt par visu šo jautājumu. Ja mēs runājam par jūri komiteju, arī tā ir iesaistīta šajā darbā saskaņā ar uh, komiteju priekšsēdētāju konferences secinājumiem. Bet es saprotu, ka jūri komitejā vēl nav uh, nominēts referents. Man līdz ar to ir ļoti grūti ar šo komiteju sadarboties, nezinot, kurš tad īsti ir, uh, kurš būs referents, ar ko man tad uh, sazināties. Joprojām referents nav iecelts, un tā tad ir atzinuma projekts no vienas komitejas, mēs eh, strādājam kontu komitejā, bet, nu, vismaz ne, pat, nu, kāda redzama progresa jūrī nav. Jācer, ka kaut kas pairīsies. Man ir bijušas um, diezgan daudz sarunas gan ar um, attiecīgiem komisijas dienestiem un Tīmermanu kabinetu. Un darba dokumentā jūs varat arī atrast uh, konkrēts ieteikumus Un e, šorīt saņēmu, nu, burtiski vēl no drukāšanas karsta dokumentu no komisijas, e, kur jau bija reakcija uz e, maniem ieteikumiem darba dokumentā. Es nodevu šo atbildi sekretariātam un šķiet, ka ar to var iepazīties visi grupas locekļi, visi komitejas locekļi, es atvainojos. Un iespējams, ka Eh, jums būtu sarežģīti bijis ar to iepazīties eh, pirms šīs sēdes, jo šo dokumentu saņēmu tikai no paša rīta. Bet, eh, ja esat jau pārskrējuši acīm šiem ieteikumiem, kas ļoti lielā mērā sasauc ar ombuda paustajām bāžām, konti ieteikumiem, manis paša gūto pieredzi, un ja jūs to salīdzināt ar komisijas reakciju, uh, Nu, īstenībā, nu, nav vairs pārāk daudz nenoskaidrot jautājumu palicis. Domāju tieši pretēji. Ir patiešām komisijas darba dokumentā daudz atbilžu uz nenoskaidrotiem jautājumiem. Īstenībā tādi ir tikai divi. Pirmais, tātad šī īpašā uh, Ah, honorāru pabalstu sistēma un jāsaka, ka komisija nav gatava šādus ah, pabalstus piešķirt biežāk nekā paredzēts. Tā ir tāda ah, izņēmuma sistēma, ja jūs, nu, piemēram, kas man iešaus tā uzreiz prātā, tāds uzņēmējs vēlas dalīties savā pieredzē ekspertu grupā par konkrētu jautājumu, bet ja jums ir MVU, nu tad jums ir grūti kaut kur doties uh, un uh, pēc tam uh, doties uz kādu semināru. Jūs, protams, varat saņemt atlīdzību par ceļojumu, bet šiem ekspertiem tādu ceļojumu komandējumu izmaksā daudz dārgāk nekā pārējiem. Uh, Un pat ja noteikumi, kas ir spēkā, ir atbilstīgi, viss ir atkarīgs no noteikumu īstenošanas. Un, protams, ir nepieciešama arī attiecīgi resursi, materiāla resursi. Un, kad komisija kaut ko organizē, tad tai vajadzētu arī pašai saprast, vai tā var visu pietiekami labi administrēt eh, vai, piemēram, eh, atbildīgais dienas būs eh, kaut kāda struktūra ģenerāla sekretariātā vai kāds cits. Tāpat runāt par šīm īpašajām atlīdzībām Mums, protams, ir jāņem vērā horizontālo noteikumu īstenošana, vai mēs ar šiem jautājumiem tiksim galā tad, kad tie tiks īstenot un reāli sāks darboties, vai arī tas būs tāds strīdu sābols. Domāju, ka runājot par būtību, esam jau nu pietuvušies tai pietiekami tuvu. Mums ir komisijā jāpauž savas vēl palikušās bažas un Es tāpat arī komisijai teicu, ka vajadzētu par, paredzēt kādu e, brīdi, kurā mēs darbā iesaistām NVO, jo citādi varētu notikt tā, ka komisija un parlaments jau neformāli ir vienojušies un NVO varēs celt iebildumus tikai ņemot vien vērā procesa norisi. Es zinu, ka NVO tomēr vēlas, lai viņus uzskata arī par nozīmīgiem spēlētājiem, un viņi tādi arī ir. Es domāju, ka ir jāparedz uh, arī attiecīga vieta un laiks uh, nevalstiskajām organizācijām Eh, konsultēties ar tām, varbūt nu kaut kādu tikšanos varam organizēt. Ombuds, eh, viceprezidents un parlaments tad kopīgi ar eh, NVO varētu šos jautājumus apspriest un parūpēties, lai gal galā šis iznākums būtu pieņemams visiem, arī NVO taiskaitā. Un ņemot vērā komisijas reakciju, manuprāt, nevajag eh, turpināt šo procedūru ar formālo rezolūciju, formālo sēdu un vispārējo. Es domāju, ka mēs varētu varbūt ar to visu tik galā vienkārši organizējot tikšanos ar NVO un tā tālāk. Un, protams, ar koordinatoriem vēl varam apspriest pēdējās finanses, kā to visu organizēt. Savukārt, ja runājam par uh, būtību esmu ļoti gandarīts, ka pēc tik daudziem gadiem patiešām ir kopīga saprašanās starp komisiju un parlamentu. Paldies! Jā, dank. Paldies, paldies arī par šo ļoti interesanto un pārdomāto darba dokumentu. Tajā ir minētas arī mūsu pozīcijas, mūsu uh, pētījumi. Uh, Eh, tas arī iezīmē zinām ceļu eh, pilsoņu pārstāvēja ombudam un Es esmu pati iesniegusi vairākus eh, grozījumus par Trupelskundas atzinumu un, ja šīs ekspertu grupas bija tādas nelīdzsvarotas, tas bija par 10%, nu jā, 10% nav tik milzīgs skaitlis, bet mums vajadzētu labāk precizēt, ko tad nozīmē tāda nelīdzsvarota ekspertu grupa, jo, manuprāt, tehniskā ekspertīze šeit ir ļoti no svara. Un e, tie ir eksperti, kas šos jautājumus patiešām izprot ļoti dziļi, jo citādi jau tos viņi nav šī vārda cienīgi. Uh, Un es uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu pieprasīt arī e, ziņojumu no e, jūrī komitejas, jo kāds ir mans viedoklis? E, kolēģi uzskata, ka nu, neviena cita komiteja īsti pat nav pilnvarot šo darbu veikt, bet es domāju, ka mēs esam panākuši savu nospraustu mērķi un nevajadzētu vienkārši nu šeit ievilkt par katru cenu uh, svītriņu ailītē, bet vienkārši darbs ir jāveic pēc būtības. Jāsaka, šie nav tādi vienkārši jautājumi. Un, nu jā, ja jūs pie tā visa. Dem, was jetzt auf dem Tisch liegt un auch mit dem, was Frau Trüppel uh, strādājat, nu jums pārmet tad pat tādu zināmu ekstrēmismu, bet, nu, es uzskatu, ka Tripels kundze savu darbu ir veikusi gana cienījami. Bārt, lūdzu. Jā. Es esmu ēnu referents. Nē, es atvainojos, kolēģis ir ēnu referents, viņš lūdza, lai es uh, uzsvaru, ka šis dokuments uh, mums šķiet ļoti izdevies, bet tikai viens jautājums. Protams, uh, tas ir tāds vispārīgs dabas dokuments, vispārīgi ieteikumi, bet Benedikts vaicā, vai šajā punktā, kur ir minēts interešu konflikts, ir paredzēta vieta arī Uh, paziņojumam par tabakas industriju, ņemot vērā arī PVO protokolu, kas uzliek zināmas saistības šai nozarei. Viņš vaicāja, vai tur kaut ko vēl varētu darīt lietas labā. Bet īstenībā, nu jā, tas bija Benedikta svarīgākais komentārs. Paldies! Jā, nu tā ir visai pamatīga dilēma. Ja mēs runājam par ekspertu grupām kā tādām, mēs nerunājam par īpašām nozarēm, ko šie cilvēki pārstāv. Nu, protams, ja no tā ir atkarīgs miers visā pasaulē, tas ir jāizskata, bet nu šāda e, nozara nodalīšana, es nedomāju, vai tas būtu ļoti aktuāli. Un e, no ģenerāldirektora ir Edis Klaus Kungs, kuram nekvēties dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātie deputāti, Dejonga kungs, es gribēju izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums un it sevišķi Dejonga kungam par labo sadarbību, kas ir e, izveidojusies pēdējo mēnešu laikā. Un, protams, tagad e, neatkārtošu visu to, kas jau izskanēja, jo ne Dejongs e, Ne jūs, ne arī pārējie uzdeva kaut kāds konkrēts jautājums komisijai. Tādēļ es vienkārši no savas puses gribēju pateikt, ka šis dokuments ir neformāls dobas un komisija nav vēl pieņēmusi šos horizontālos noteikumus. Mēs vienkārši runājam par to, kas ir panāks, par ko esam apspriedušies, un es tomēr ceru, ka galu galā šis dokuments netiks pārāk spēcīgi grozīts. Un tā kā jūs neuzdevāt nekādus jautājumus, es nevaru uz tiem atbildēt, bet ja tie pēkšņi radīsies, ar lielu prieku uz tiem atbildēšu. Paldies! Gerade schade, jetzt hätten wir noch zehn Minuten, wo wir uns loben und gegen. Jā, nu mums pat būtu vēl desmit minūtes atvēlētas šim jautājumam, bet esam tagad nu tik naski strādājuši, ka varam paši sev uzsist uz pleca. Un e, šis ir ļoti pretrunīgs jautājums un ir patiešām uh, ievērības cienīgs fakts, ka mēs esam tik ātri jau vienojušies par to. Nu, kas tad notiks tālāk? Gaidīsim tālāk, uh, līdz jūrī komiteja turpinās slinkot vai ko, eh, De Jonga kungs. Jā, nu man ir vēl jāapspriežas ar koordinatoriem. Un domāju, ka uh, eh, jūri sekretariātam arī šie secinājumi tiks darīt zināmi. Un uh, uzskatām, ka ziņojums patiešām, nu, vairs īsti nav nepieciešams. Runājot par jautājumiem komisijai manuprāt, nevajadzētu uzklausīt atbildes šodien, jo tas varētu būt visai sarežģīti. Bet jādomā arī par, um, nu, uh, šīm sēdēm ar NVO un tālāk, lai patiešām nebūtu tā, ka mēs te esam šausmīgi priecīgi un sajūsmināti, bet uh, nevalstiskās organizācijas ir kaut kur uh, atstātas novārtā un nav tikušas uzklausītas, bet ar to, par to, protams, ir jāapspriež arī ar Timeru, manu kungu un viņa darbiniekiem. Protams, mums ir jāciena arī citas komitejas eh, Eiropas Savienībā, Eiropas eh, parlamentā. Mums ir jādod, nu, vismaz tāda neformāla svētība uh, Uh, šim nolīgumam, un tas būtu vērtīgi arī uh, priekšsēdētāju vietniekam, tas uh, būtu tāds kā procesa noslēgums, bet es joprojām gaidu iznākumu, un, protams, Klauskungs var arī rēķināties, ka vienā brīdī mēs tomēr uzdosim jautājumus, un arī budžeta komitejas referentam tas būtu patiešām svarīgi. Un nu, tad vēl es ar uh, koordinatoriem apspriedīšos un skatīsim, ko darīt tālāk. Paldies. Nu, vai drīkstu uh, jautājumu uzdot, uh, vai tā priekšsēdētā klausa, kungs, man tas uzreiz neiešāvās prātā aģentūras, vai tas attieksies arī uz ekspertu grupām, kas sniedz savu atzinumu aģentūrās? Nu, līdz šim tas mums ir čadījis zināms galvas sāpes. Kā tad tas izskatīsies? vai tas uh, būs saistības, kas visiem jāievēro vai nē, vai nu mēs uz, uh, uz to skatīsimies nedaudz ar pirkstiem. Paldies. You, you notice that agencies do not. Aģentūras jaunajā horizontālo noteikumu versijā neparādās. Es par to nu pat apspriedos ar kolēģi. Jāsaka, ka aģentūras jūs noteikti esat labāk informēti par mani. Ir e, neatkarīga vienība, līdz ar to jaunie noteikumi attieksies tikai uz komisijas ekspertu grupām. Mēs uzskatām, ka mēs varam nu, mēģināt sameklēt šīs potenciālās sinerģijas ar aģentūrām un varam varbūt iedvesmot aģentūras, uh, izmantot arī šo mūsu modeli, bet nu, varbūt vēlāk, nu, ne jau tagad. Es nedomāju, ka tas tā automātiski līdz ar to arī izrietētu no jaunajiem horizontāliem noteikumiem. Paldies! priekšsēdētāji, saka Vona kungs, nu nedaudz pagarinot šīs diskusijas, ja mēs runājam par aģentūrām, izpildes ziņojumu uh, kontekstā, es ar Denisu jau par to diskutēju, es domāju, ka varbūt, ka, nu, teorētiski varētu arī padomāt par šādiem horizontāliem noteikumiem, kas attiektos uz aģentūrām. Nav tik slikta doma, nemaz paldies. Absolūti, tas eh, ir wirklich wichtig. Jā, ir tiešām ļoti svarīgi, jo arī aģentūras šajā kohēzijas darbā piedalās, un tagad ir divas ies iespējas, vai nu mēs ķeramies pie aģentūrām, vai arī paredzēt kaut kādu horizontālu rezervi aģentūru budžetos. Arī Gajerkungs šeit sēž kā referents par aģentūrām, varbūt būtu šim jautājumam arī jāpieskarās. Wir würden das gerne überlassen. That, uh... Es domāju, ka uh, jautājumi saistībā ar ekspertu grupām nonāk uzmanības lokā, kad tiek apstiprināta aģentūru budžeta izpilde. Un es domāju, ka arī pašreizējā procedūrā mēs varētu dot kādu signālu. Mums vēl ir palikušas pāris dienas mūsu rīcībā. Un es eh, domāju, ka arī komisija droši vien veiks eh, savu darba daļu. Un eh, runājot par horizontālām darba grupām, tas attiecās uz komisijas pašas darba grupām, nevis uz uh, aģentūru darba grupām un strādājot pie budžeta izpildes apstiprināšanas, tad nu, mums jau vēl laiks ir un es domāju, ka šai iespēja būtu jāizmanto priekšsēdētāji. Nu jā, sāksim ar šo budžeta izpildes, apst izpildes apstiprinājumu, pēc tam strādāsim pie budžeta, nu tad noteikti kaut ko varam vēl dot. Ja nav nekādu citu ierosinājumu, tad varam pāriet pie 11. darba kārtības punktā vizīte Ukraina, kas notiks no 16. līdz 20. mājām. Priekšstādātāja konference to ir nolēmusi dot tātad šādu atļauju Ukrainai ir piešķirt ievērojami līdzekļi no Eiropas Savienības budžeta. Mums tagad jānoskaidro, cik uh, daudz šo līdzekļu ir kas ko saņem, kādas ir kontroles struktūras, jo Ukraina ir viena no tām valstīm, kur ir uh, plaši izplatīta korupcija. Un uh, mēs arī uzait aicinājuši esam komisiju un ārējās darbības dienestu. Šī šobrīd ir um, faktu noskaidrošanas misija. Jālaka Lepi no komisijas un Kaķa Lencinga no um, Ukrainas um, atbalsta grupas no Štefans Šlainings. Došu vārdu visiem, kurš uh, stāk. Lūdzu, stādieties priekšā. Good afternoon. I'm... Lab Labdien, es esmu Luka Lieprī un aizstāvu Štefanu Šlēringu um, un uh, pārstāvu Ukrainas atbalsta grupu. Es sniegšu īsu pārskatu par uz Ukrainai piešķirtajiem līdzekļiem pēc Maidanas notikumiem, tātad 2014. 15. gadā un kolēģi no ECFIN atbild par makrofinansiālo atbalstu. Mēs esam arī gatavi ar jums tikties, kad tiks sagatavota šī vizīte, lai jums sniegtu visu nepieciešamo informāciju. Kopumā e, runājot par Eiropas Savienības divpusējo atbalstu Ukrainai pēc Maidana notikumiem, e, ir pieš, paredzēt 565 miljoni eiro 2014.15. gadā. 2014. gadā, tūlīt pēc Maidana notikumiem, mēs varējām piešķirt ievērojamu atbalstu pārējais un stabilizācijas periodam komisija piešķīra īpašu pasākumu 365 miljonus un divi pasākumi bija paredzēti. Valsts veidošanas līgums, tā ir budžeta atbalstes operācijās eh, nestabilitātes situācijā. Šīs atbalsts tika stiprināts 2014. gada aprīlī, lai sagatavotu valsti vērienīgai reformu programmai. Šīs uh, valsts veidošanas līgums ir uh, saistīts ar uh, zināmiem nosacījumiem, proti cīņa pret korupciju, valsts administrācija, valsts finanšu pārvaldība, uh, konstitucionālais likums, uh, finanšu likums, publiskais iepirkums. Tā otrais pasākums tika apstiprināts, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību desmit miljonu apmērā, lai sniegtu atbalstu valsts veidošanas līgumam, atzīstot pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu, lai uzraudzītu reformu procesu Ukrainā, un šie desmit miljoni tika piešķirti kapacitātes attīstībai un dažādiem pasākumiem, kas pavadītu reformu procesu Ukrainā. 2015. gadā ir apstiprināti divi īpašie pasākumi. Pirmais bija privātā sektora attīstība un uh, tuvināšanās 110 miljoni uh, ekonomikas atveseļošanai. Bija paredzēts uzlabot uzņēmēju darbības vidi un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Papildus vēl 50 miljonu programma bija paredzēta, lai Ukrainas varas iestādes nostiprinātu savu kapacitāti un īstenotu reformas saistībā ar uh, asociācijas nolīguma uh, dažādām nodaļām. Atveselēšana, uh, ekonomikas atveseļošanas uh, programmai tika paredzēta 95 miljoni eiro, lai no vienas puses stiprinātu nacionālās un reģionālās uh, varas iestādes īstenot reģionālo politiku un otrkārt, lai atbalstītu MVU un nodrošinātu piekļuvu finansējumam. 2015. gada novembrī tika apstiprināts īp otrs īpašais pasākums Ukrainai, kas bija paredzēts decentralizācijai 90 miljonu apjomā lai atbalstītu uh, reformu procesu Ukrainā. Un šeit atkal bija divēja pieeja. No vienas puses stiprināt uh, spēlētāju kapacitāti reģionālā vietējā līmenī un otrkārt attīstīt administratīvos dienestus, uh, Uh, vietējai sabiedrībai. Uh, kopā divos uh, gados tika piešķirt 565 miljoni šiem pasākumiem. Un tagad kolēģis no Ekfīna stāstīs par mikro, makrofinansiālo atbalstu, kas arī ir svarīgs pasākums Ukrainas kontekstā. Priekšsēdētāju. Es būtu pateicīga, ja mums sniegtu pārskatu par to, ko Ukraina visu ir saņēmusi no Eiropas Savienības pēdējo mm, pāris gadu laikā. Šeit vēl kaut kas pietrūkst komisijas pārstāvis. Tātad mana kolēģa minētajam atbalstam, es tagad runāšu par makrofinansiālo atbalstu. Tas ir maksājuma bilances instruments valstīm, kas politiski uh, un geogrāfiski uh, ir uh, tuvas Eiropas Savienībai. Š, uh, tas tika uzsākts 2014. gada martā un vēl turpinās. Šeit bija runa par 11 miljārdu uh, pakosnī, eh, eh, mans kolēģis minēs grantiem balstītu finansējumu, bet šeit bija runa arī par makrofinanciālo atbalstu un arī eh, finansējumu no Eiropas Investīcija bankas un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas. Un šo maksājumu bilanci Ķīpces atbalstu var piešķirt uh, kaimiņu valstīm, ja tiek uh, nu, izpildīt noteikti nosacījumi. Pirmkārt, um, SVF programma un 2014. gadā jaunā valdība, stājoties amatā, arī nosniedz, noslēdz šādu līgumu un kopš 2014. gada uh, Eiropas Savienība līdztekus SVF sniedz Ukrainai makrofinansiālu atbalstu. E, Makrofinansiālais atbalsts e, tiek sniegts kā aizdevumi. Piers Lūka e, minēja finansējumu, kas ir granti, bet MFA ir kā aizdevumi Ukrainai un kopīgais apjoms ir 3,4 miljārdi eiro. Tas ir vislielākais šāda veida atbalsts instrumentu pastāvēšanas vēsturē. No šīs summas mēs esam izmaksājuši 2,2 miljārdus 2014.15. gadā. Tas nozīmē, ka 1,2 miljārdi vēl ir pieejami. Šis Kopīgais apjoms sadalās trīs daļās. Pirmkārt 1,8 miljārdu, kas vēl turpinās. Tā ir trešā operācija ar Ukrainu. Pirmā daļa 600 miljoni jau ir izmaksāti un Uh, divas pārējās daļas divreiz pa 600 miljoniem vēl ir pieejamas. Ukrainai tātad kopā 1,2 miljārdi. Makrofinanciālais atbalsts ir uh, saistīts ar uh, zināmiem nosacījumiem, kas jāizpilda, lai saņemtu šo finansējumu. Trešā programma, kas vēl turpinās ietver vairākas jomas, pirmkārt uh, publisko finanšu pārvaldību, uh, pārvaldība, uh, cīņa pret korupciju, enerģētikas nozares, sociālais drošības tīkls, finanšu nozare un uzņēmē darbības vide. Šajās eh, katrā no šīm sešām jomām ir eh, noteikts prasības, kas Ukrainai jāizpilda, lai saņemtu eh, šo atbalstu. Tātad viens, mak, viena maksājuma daļa jau ir samaksāta un divas pārējās daļas vēl ir pieejamas. Varbūt īsumā pastāstīšu par nosacījumiem, kas vēl jāizpilda lai saņemtu otro maksājumu daļu. Tātad šī otrā daļa ir saistīta ar 15 reformu pasākumiem. Mēs esam 2015. Uh, gada beigās uz vietas iepazinušies ar situāciju uz Ukrainu, konstatējuši, ka pasākumi ir daļai īstenot, bet nepilnībā. Kopš tā laika Jūs noteikti zināt, politiskā situācija Ukrainā ir sarežģījusies. Pastāv lielākā neskaidrība par valdības stabilitāti. Un, protams, tas ir ietekmējis arī īstenošanas pasākumus un mūsu makrofinanciālās atbalsta, makrofinanciālā atbalsta programmu. Tā tad ir vēl palikuši nosacījumi, kas jāizteno, lai saņemtu nākošo finansējumu daļu, un viens uh, pasākums ir cīņa pret korupciju. Mēs vienojāmies ar Ukrainu šā pasākuma sākumā, ka trīs izveidotas tiks trīs korupcijas apkarošanas aģentūras, lai saņemtu šo uh, finansējuma daļu. No šīm trim aģentūrām divas ir izveidots un var uzskatīt, ka tās jau ir sākušas darboties un ir visumā neatkarīgas, bet trešā aģentūra, Nacionālā korupcijas um, profilakses aģentūra, vēl nav izveidota. Un uh, šīs aģentūras uh, vadība vēl nav pilnībā iecelta un šī bija viena no mūsu prasībām, eh, kam Ukraina bija piekritusi, un eh, šis pasākums ir jāizpilda, lai eh, tā tad varētu saņemt finansējumu. Vēl ir divi likumdošanas pasākumi, kas nav pilnībā īstenot. Pirmais ir energoregulātora neatkarības nodrošināšana Ukrainā un atbilstošu pilnvaru piešķiršana. Šis likums ir iestrēdzis parlamentā jau vairākus mēnešus un pastāv strīdi par šo jautājumu un līdz ar pašreizējo politisko krīzi jautājums nav īpaši pavirzies uz priekšu. Mēs uzturam regulārus kontakts ar Ukrainas vadības vadību dažādos līmeņos. Mēs uh, ceram, uh, ka mm, būs iespējams izkļūt no vispārējā politiskā strupceļa un arī atsākt uh, parlamenta darbu. Un tā tad vēl viens pasākums, kas nav izpildīts ir saistīts ar koku materiālu eksporta aizliegumu, kas ir pretrunā ar PTO normām vai noteikumiem attiecībā uz visaptverošu brīvās tirzniecības zonu ar Ukrainu, un tas ir pretrunā ar mūsu vienošanos par tirzniecību ierobežojošiem pasākumiem. Šis aizliegums tika ieviest 2015. gadā, un mēs cenšamies panākt tā atcelšanu MFA pakotnes ietvaros. Ja šie trīs pasākumi tiks īstenoti, tad uh, politiskā līmenī bloķēšanās vairs uh, nenotiks un varēs sveikt nākamo maksājumu daļu ar vienu nosacījumu, kas ir svarīgs šai kontekstā, kā jau es minēju sākot, sākumā, uh, MF A ir saistīta ar SVF programmu, un šai programmai ir jāturpinās, lai varētu saņemt makrofinansiālu atbalstu maksājumus. Un jūs noteikti esat informēti, ka SVF ir par, programma ir paredzēta četriem gadiem, no 2014 līdz 2018 gadām, un tā tiek izvērtēta uh, katru ceturksni un pēdējais veiksmīgais vērtējums tika noslēgts 15. gada 31. jūlijā. Un nu, mēs varam nedaudz brīvāk varbūt interpretēt šo nosacījumu par uh, SVF programmas veiksmīgu turpināšanos, bet, nu, ir tomēr pagājis pārāk ilgs laiks kopš iepriekšējā pārskata, un tas arī ir priekšnosacījums, lai varētu veikt MFA maksājumus. SVF atrodas līdzīgā situācijā kā mēs, viņu programmas īstenošana skāra šis politiskais trupceļš, kurš šobrīd ir izveidojies Ukrainā. Tādēļ tas būtu jāpārvar. Es uh, koncentrējos vairāk uz mūsu atbalstu un daļēji SVF, bet ļoti svarīgi ir atrisināt šo politisko strupceļu Ukrainā, lai varētu turpināt reformu programmu un varētu uh, nodrošināt makroekonomisko stabilizāciju, kas vērojam kopš 2015. gada vidus, lai uh, tā saglabātos, lai uh, stiprinātu uzņēmēju un patērētāju uzticību. Un noslēgumā vēlējos uzsvērt to, cik svarīga ir cīņa pret korupciju, tas ir ļoti svarīgs nosacījums, un mēs uh, koordinējam šos pasākumus ar uh, citiem atbalsta instrumentiem. Tas uh, arī skar uh, bezvīzu eh, režīma noteikšanu Ukrainai, un mēs koordinējam un pastiprinām šos eh, nosacījumus. Vēl noslēgumā par eh, makrofinanciālu atbalstu būtību. Tā tad tā ir uh, maksāju bilances uh, atbalsts bet uh, šeit nav ierobežojumi, ja ir nepieciešams. Ja ir vajadzības budžetā, tad centrālā banka šo naudu var novirzīt valsts budžetam. MFA uh, tiek sniegtā aizdevumu veidā Ukrainai, un kad centrālā banka, kur saņem šos līdzekļus, novirza uh, Eh, šos līdzekļus budžetam, tad eh, tas ir eh, budžeta finansējuma postenis un ir, nav iespējams precīzi noteikt, kam šie līdzekļi tiek izmantoti. Nav iespējams tos identificēt konkrētās budžeta pozīcijās. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vielen Dank. Wir mögen Hilfen, die. Jā, liels paldies. Jāsaka, ka e, tas ir liels izaicinājums mūsu kontrolas darbam. Gribētu sirsnīgi pie mums sveikt Plenkoviču kungu, Ukrainas delegācijas vadītāju. Lūdzu, jums došu vārdu. And tell us what we should do in Ukraine. From your... Nu, pastāstiet, ko mums Ukrainā darīt. Paldies. Paldies, Inga. Godātie kolēģi atbalsta grupas dalībnieki pārstāvot delegāciju ES attiecībām, parlamenta attiecībām ar Ukrainu. Es domāju, ka var teikt, lūk, ko komisija sniedz ļoti labu tad pārskatu par Eiropas Savienības finanšu darbību Ukrainā. Domāju, ka tā ir ļoti laba iniciatīva šāda informācija sniegt un priekšādātāja konferences, protams, apstiprināja šo pārstāvja apmeklējumu budžeta, budžeta komiteja dosies uz Kijevu. Tā ir viena no daudzajiem komandējumiem, ko mūsu komiteja īstenoja. Es tur biju ar budžeta komiteju, ar sēde komiteju, ar dro afet. Jūri un Inti tāpat tur bija pārstāvēts. Domāju, ka tiešām tāda ļoti mm, plaša dažādu komiteju iesaistīšanās un līdz ar to informācija par to, kas nu, varbūt eh, ir veiksmīga. Nu, protams, Ukraina ir ļoti dominējusi es darbu kārtībā pēdējos divus gadus. Nu, kā zīme mūsu solidaritātei nav neviena cita valsts centrāla austruma Eiropā, kas ir saņēmusi vairāk atbalstu pēdējos desmit gados kā Ukraina. Nu, vienalga, vai mēs runājam par makrofinansālo palīdzību vai uh, ko citu, ņemot, protams, vērā Krievijas agresiju, Krīmas aneksiju un tā tālāk un tā joprojām. Tā nenoliedzami ir valsts, kas 1,5 miljonu bēgļu situāciju un bēgļu iekšzemē vien, tāpat arī, kas bēg uz citām valstīm un nav arī nevienas citas valsts. Mm, tāpat laikā tā ir valsts, no kuras nav bijis tāda būtiska bēgļu trauma uz Eiropas Savienību nav īpaši daudz piekratī, pie, pieprasījumu pēc patvēruma, pat man šķiet šis skaitlis ir zemāks par 4000, tātad salīdzinoši neliels skaits, ņemot vērā, cik milzīgi tomēr ir šī krīze Ukrainā. Un viņiem taču arī it kā vaļā šis Balkānu maršruts. Tagad stāstot par kontu, komandējumu uz Kijievu divas lietas. Tā kā cīņa pret korumpētību ir visai plaši izplatīta parādība šai uh, valstī, tad tā, protams, ir politiskā prioritāte. Tā mēs arī teicām, mēs nodevām vēsti, ka ļoti uzmanīgi jāizturas pret eh, visu VDS finanšu līdzekļu piešķīrumiem. Domāju, nu, šīs vēsti jānodod jau savlaicīgi. Nu, es ceru, ka tas tā veiksmīgi arī atbalsojās. Tur otram kārtām vēlējamies, protams, arī konstatēt, kādā situācijā ir valsts finanses šobrīd Ukrainā jo bez starptautisko organizāciju palīdzības, bez visiem šiem piešķīrumiem, bez SVF sistēmām un mūsu makrofinanciālās divpusējās palīdzības no ASV un tam līdzīgi, ņemot vērā, cik liela izdevuma rodas eh, saistībā ar šīm pretteroristu operācijām, kā viņi to sauc, būtu ārkārtīgi grūti Ukraiņiem pašiem sakārtot valsts finansējumu, tā teikt, savilkt galus. Tautsēmniecību un ekonomika nevarētu citādi iztikt. Uh, Pēc diviem mēnešiem dosimies turp. Nu, līdz tam laikam varbūt mums būs radusies arī nedaudz lielāka skaidrība par politisko situāciju valstī, jo, kā jūs zināt, tad šobrīd cerības ir lielas. Bet šī iepriekšējā, nu, šīs mm, nu, kol, iepriekšējās koalīcijas daļas vēl spēlē kaut kādu lomu, jo no 2014. gada parlamenta vēlēšanām, mm, kad tika radīta tāda salīdzinoši saprātīga kopā, netika ievēlēta nekāda veida ekstrēmas partijas, bet tāda normāla politiskā aina loks ar cen, tādu centrālu labējo kā fokusu smagsvaru. Uh, bet nu, viņiem tādas sarežģītas attiecības savā starpā. Tur dažs atteicās no koalīcijas, dažs atkal tās, kas iepriekš bija atteikšās no koalīcijas, tagad ir atkal tajā gatavas iestāties. Pastāv tendence. Nu, uz šāda veida rīcību. Es domāju, mums uzmanīgi jāskatās līdz brīdim, kamēr notiek komandējums, kas tur notiek. Mūsu politiskā prioritāte uh, protams, ir eh, pārsvarā koncentrējies Eiro, uz Eiropas reformu darbu kārtību. Tur ir desmit galvenie punkti, par ko tika panākta vienošanās asociācijas padomas ietvaros, un to, protams, atbalstīja arī parlamentāra asociācijas komitejas, tur konstitucionālā tieslietu iestāžu, nodokļu reformas, enerģijas sektors un tā tālāk un tā joprojām. Kontu komitejas loma savā ziņā ir dot signālu Ukrainas partneriem par to, cik detalizēta būs šī pārbauda Eiropas Savienībā. Cik uzmanīgi mēs skatāmies uz, jau, uz šādiem jautājumiem. Un tas ir pirmais, kas mums viņiem jāpastāst, ka šī kontrola ir spēcīga, pamatīga. Pēcnieks Tombinski ir paveicis labu darbu, jā, ar šo atbalsta grupu mēs arī esam daudz ko paveicis. Vagner kungs nav šobrīd klāt, bet arī viņš deva milzu ieguldījumu. Uh, Viņš veidoja tādu aktīvu darba komandu, kas ļaus sagatavoties mums šim komandējumam. Mēs jau strādājam ar dažādu veidu politiskiem konsultantiem. Jums jāzina, ka pirms komandējuma mums notiks arī trešā oficiālā tikšanās parlamentāras asociācija komitejā 25. un 6. aprīlī šeit Briselē. Un varbūt jūs pamanījāt, ka pirms desmit dienām mēs organizējām tādu bezprecedenta pasākumu, saucam to par Ukrainas nedēļu šeit Eiropas parlamentā. Uh, uzaicinājām demokrātijas atbalsta vienību, atbalstu apmēram 50-60 e, cilvēkus, politisko partiju vadītājus, visu veidu e, priekš, komiteju priekšādātājus un priekšādātājus, attiecīgos delegāciju, analogu sarunu partners un tā tālāk. Visus, kas jau kādā veidā ir iesaistīti šajās lietās. Un sagatavojam arī īpašu ziņojumu kopā ar bijušo Mm, parlamentu priekšsādātāju Patu Koksu, mm, runājam par to, kā palīdzēt var Homnai Radai Ukrainā šeit no parlamentu puses, kā ļaut tam pārveidotai pārveidoties par tādu eh, uz rietumu standartiem balstītu un funkcionējošu parlamentu Mm, cenšoties pietuvināt savstarpēju tiesību aktus, buģ, no, nu, norganizējot budžeta ciklu procedūru, palīdzot izveidot dialogu starp uh, opozīciju un valdošo partiju, veidojot tādu kā rīcības kodeksu attiecībām šādā ziņā tajā, kā tiek notiek, piemēram, iesaistīt politiskajā darbībā un līdzamšana no pilsoniskās sabiedrības puses izgājām cauri arī tādām detalizētām uh, procedūra kontekstam, skatījāmies, kā tas notiek tiesa faktos, centāmies varbūt atsevišķu komitejas tā racionalizēt savā darbībā, un ar, pa, ar patu koks arī kopā došos uz Kijevu 14. un 15. aprīlī, lai panāktu vienošanos ar mūsu sarunu partneriem par to, kā tad šos secinājumus tālāk īstenot, protams, pilnībā koordinējot šo darbu ar jums. Mm Mm, atbalsta grupu un delegācijas pārstāvjiem, tā lai mums ir tāda kopēja vēsts. Un nu, tas ir tāds parlamenta ieguldījums šajā kopējā politikā attiecībā uz Ukrainu. Paldies! Mēs paldies, ļoti interesanti. Piete, pieteicies kolēģis Cēlērs, kas arī, protams, pazīst šo reģionu. Paldies! Pēc uh, komisijas pārstāvju paziņojuma es gribu uh, pateikt, ka Vācijā ir tāds skaists sakāmvārds cerība mirst pēdējā. Un, ja mēs domājam par politisko situāciju Ukrainā, nu tad jāsaka, ka cerība nav pavisam vēl mīrusi, bet tā jau uh, ir apgulusies zārkā. Uh, Un e, prezidents lūdz, lai ministra prezidents atkāpjas, lai notiek e, balsojums par neusticības izteikšanu, tad divas e, koalīcijā esošās partijas izstājas no koalīcijas, nav vairs vairākuma, un tad varētu pavaicāt, kā varētu turpināt visas šīs reformas, un, protams, Plenkovičs kungs un komisijas pārstāvs to visu pietiekami labi ilustrēja. Nu kā tad to visu tagad vēl īstenot? Tas ir tikai viens jautājums. Ekonomika joprojām nav atguvusies, inflācija vienkārši galopa soļiem skrien uz priekšu, tagad jau skaitļi ir um, mērāmi divos ciparos. Un jāsaka, ka situācija uh, citās jomās arī nu, nav tādu sajūsmu radoša. Mums, kā budžeta kontrolas komitejai, vajadzētu arī ļoti rūpīgi skatīties, kas notiek ar piešķirtajiem līdzekļiem. 550 miljoni eiro jau ir, izmantu, ir paredzēti dažādiem instrumentiem, bet vai es to pareizi sapratu, man šķiet, ka tūki taču uh, eh, pārtūkoja pareizi konjunktīvā vēlamajā izteiksmē uh, tiem vajadzētu tikt uh, paredzētiem Es domāju, ka eh, patiešām eh, ir eh, jāapzinās, vai šie cilvēki ir gatavi vismaz reģionālajā un vietējā līmenī īstenot reformas. Nauda ir tikai viena medaļas puse, ir nepieciešama arī cilvēki, kas to visu darīs, kas veiks šo darbu. Un, protams, ir jābūt arī īstenošanai labvēlīgiem apstākļiem. Ja mēs runājam par makrofinanciālo atbalstu, par aizdevumiem, ļoti labi ka tas notiek, bet jūs pats teicāt, ka pat ja šie līdzekļi tiek piešķirti, e, centrālajai bankai un tālāk e, nonāk budžetā, mēs īstenībā nevaram tā pilnīgi droši pateikt, kas notiek ar šiem līdzekļiem. Īsi pēc vēlēšanām 2014. gadā, kad bijām Ukrainā, uh, Toreiz ieceltais uh, ministru prezidents Jaceņuks teica, ka viņam ir nepieciešama pirmām kārtām nauda, lai varētu finansēt uh, divus uzdevumus. Pirmām kārtām atmaksāt uh, uh aizdevumus uh, SVF, sevišķi procentu maksājumus, un tad vajadzēja arī uh, parūpēties, eh, lai tiktu samaksāti dabas gāzes eh, piegādes rēķini Krievijai, lai Ukraina nepaliktu bez enerģijas. Nu, kas tad īsti notiek? Aizdevumi nozīmē to, ka vienmēr, eh, nu, tie ir arī jāatmaksā. Kādas tad ir jūsu prognozes? Kad var rēķināties eh, tātad eh, ar atmaksu? Jo ir skaidri un gaiši saprotams, ka eh, valstī ir nepieciešams finansējums, maksājumi nevien, lai izpildītu sev uzliktos uzdevumus, bet lai varētu arī e, ievērot savus starptautiskās saistības, atmaksājot aizņemtos līdzekļus. Konflikts Austrum Ukrainā ar separātistiem un arī uh, Krievu valsti joprojām nav beidzies. Nu, tagad it kā uz brīdi ir iestājies pamieris, bet jāsaka, ka, ka joprojām uh, Eh, nu, būs nepieciešama rekonstrukcija eh, Ukrainā, vai par to jau kāds ir domājis, par to ir jādomā tā profilaktiski. Mēs te pat nedomājam vairs par miljoniem, mēs jau varam runāt par miljardiem, no kurām kategorijām šie līdzekļi līdz šim ir tikuši ņemti. Uh, Vai tas ir tātad finansējums, kas paredzēts kaimiņu valstu politikai vai kādas citas kategorijas jau šeit ir jāizmanto, lai varētu nu, pietiekami labi sekt šīs vajadzības? Paldies! Jā, vielen dank. Ich glaub... Paldies. Jā, kolēģi, tas ir, protams, ļoti svarīgi, bet uh, varbūt nu, varētu tādu apkopojumu veikt par uh, naudu no visām, visiem fondiem, un kolēģi no ģenerāla direkcijas varētu pateikt, vai arī humanitārā palīdzība, uh, vai šie līdzekļi no dažādiem podiem, uh, kas tika nosaukti, patiešām ir atbilstoši. Mēs gribētu tādu pārskatu. Man arī ir jautājums. Tātad. tad kā tiek kontrolēta šī līdzekļu izmantošana. Protams, var daudz ko te minēt un iepazīstoties ar Transparency International skaitļiem, jāsaka, ka nu, nekāds milzīgs progress te nav konstatējams. Jā, nu situācija ir ļoti sarežģīta, bet mēs gribētu zināt, kā to visu izmērīt, kas ir panākts, jo mēs visu laiku lasām šīs briesmīgos stāstus. Uh, ka elita vienkārši iznieko šos līdzekļus, noliek uz, mm, eh, nu, nogūt tos savos privātajos kontos un tā tālāk. Nu, lūdzu, pārlieciniet mani par pretējo Ēla Sanders kundzu, lūdzu. Sí, gracias, presidentā. Sí, sí. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nevarēju piedalīties visā diskusijā. Man arī darbs citās komitejās, bet, nu, eh, jā, es dzirdēju Ukrainas delegācijas eh, locekļu teikto. Ja es saprotu, ka šeit ir uh, humānā palīdzība Ukrainai sniegta budžeta palīdzība, makrofinanciālais atbalsts, tad Ukrainai ir strateģiska nozīme. Un um, nenotiek uh, maks, tādas masīvas bēgļu plūsmas uz Eiropu no Ukrainas. Tādu nav, vai jūs uh, uzskatāt, ka ir saiknes starp šo finansiālo atbalstu un to, ka Ukraiņi masveidā nebēg no savas valsts uz Eiropu. Nu, un vai to varētu attiecināt uz uh, tuvējiem austrumiem, vai tā ir kaut kāda specifiska politika, uh, kas ir uh, šādu, šādām parādībām paredzēta? nu, var šeit saskatīt saikni, ja ir šāda īpaša kaimiņa attiecība politika, tad izdodas novērst uh, masīvas bēgļu plūsmas, jo, nu, 4000 cilvēku tas jau nav daudz. Un vai jūsuprāt šo modeli varētu attiecināt uz citām uh, teritorijām, kur, uh, kur mēs piedzīvojam lielas problēmas? Nākamais punkts Eiropas Savienības delegācija, pareizāk sakot, Eiropas um, parlamenta delegācija dosies lai, uz Ukrainu, lai iepazītos ar situāciju uz vietas. Un ja mēs uh, paskatāmies, uh, ko tad Ukraina ir saņēmusi no Eiropas Savienības, Tad eh, šis atbalsts tika sniegts eh, demokrātijas stiprināšanai un tā tālāk, bet mēs budžeta kontrolas komiteja neaprobežējamies tikai ar, nu tā sakot, eh, burkānu ar šiem stimuliem, bet arī, nu, izvērtējam otru pusi, proti nūju, jeb sankcijas. Un vai uh, ir uh, paredzēti kaut kādu līdzekļu atgūšanas pasākumi, ja uh, šie nosacījumi netiek pildīti? Un vai jūs ieteiktu par, uh, paredzēt arī šādus pasākumus? Tātad ne tikai burkāns, bet arī nūja. Jā, par spīti šiem labiem nolūkiem rezultāti nav sasniegti. Kā uh, Eh, tikt galā ar situāciju šādā svarīgā valstī, eh, kur tomēr ir atbilstoši jāpārvalda līdzekļi. Um, atbilde. Nezinu, vai varu jūs pilnībā nomierināt. Mēs Ukrainas atbalsta grupa uh, Eh, sekojam progresam korupcijas apkarošanas ziņā kopā ar kolēģiem no ECFI, um, uzraugām to, kā tiek izpildīti makrofinansiālās um, atbalsta pastākumi un arī ar Digi Home par uh, vīzu liberalizācijas nosacījumu izpildi. Un um, šie pasākumi izrādījušies efektīvi. Šodien esam saņēmuši uh, labas ziņas. Ukrainas parlaments par spītī sarežģītai politiskai situācijai ir pieņēmis likumu par aktīvu deklarāciju. Un tas bija viens no nosacījumiem vīzu liberalizācijai. Nu, vienmēr var spekulēt, vai glāze ir pustukša vai pa pusē pilna. Uh, Nu, uzskatīsim, ka tā šobrīd ir pa pusēji pilna. Un uh, ir institūcijas, kas ir izveidotas vai tiek šobrīd veidotas, un tās ir atbildīgas no vienas puses par cīņu pret korupciju, tātad izmeklēšanas darbībām, un otras puses ir uh, korupcijas novēršana, ja profilakse. Uh, un to var veikt, kontrolējot uh, līdzekļu deklarācijas, izvērtējot potenciālos um, interešu konfliktus, un uh, ir paredzēti arī administratīvi un krimināli sodi par uh, deklarāciju neaizpildīšanu, un ir arī paredzēti uh, krimināli sodi par uh, nelegālu līdzekļu iegūšanu un ir uzsāktas jau 70 pretkorupcijas lietas kopš decembra. Tātad jau 70 lietas ir ierosinātas. Mēs arī uh, skatīsimies, cik daudzās lietās būs izvirzīts apsūdzības, un uh, pēc tam uh, arī uh, cik uh, aizdomās turētie beig beigās tiks notiesāti runājot par um, profilaks novēršanu, tad mēs skatīsimies, kā tiek šīs um, deklarācijas izvērtētas un arī kādas uh, soda sankcijas ir paredzētas. Ukrainā ir uh, nodrošināta atklātība, pilsoniskā sabiedrība un uh, žurnālisti var spēlēt savu lomu papildinot uh, tiesību sargājošo iestāžu darbu un pievērst uzmanību noteiktām uh, lietām, uh, var izdarīt sabiedrības spiedienu uz vārds iestādēm. Un ir svarīgi atbalstīt šīs institūcijas arī ar jauniem uh, finanšu atbalstu pasākumiem šogad. Uh, un arī mēs um, vērtēsim, cik uh, efektīvs šis ir bijis uh, šis projekts, pēc tā, cik uh, lietās uh, būs izvirzīta apsūdzība, tāpat skatīsimies, uh, kā tiek ņemti vērā arī žurnālistu atklātie uh, uh šādi pārkāpumi un uh, mēs, uh, stiprinot šīs institūcijas, varēsim pāraut korupcijas apburto loku. Bet, protams, nevajag lolot ilūziju. Šis būs ilgs process un valsti nevarēs sakārtot viena gada laikā. Tas prasīs varbūt desmit gadus, bet darbs ir kaut kad jāsāk. Paldies, vēl bija uh, jautājumi vai kāds vēl brīvprātīgi vēlas uz tiem atbildēt, lūdzu. Nu, vēl varu sniegt papildu informāciju atbildot uz uzdotiem jautājumiem. Makrofinansiālā atbalsta aizdevuma atmaksas periods var būt līdz pat 15 gadiem, tātad šis aizdevuma termiņš ir diezgan garš, bet, nu, tas ir maksimālais ilgums, bet tā parasti šis atmaksas periods ir no 5 līdz 15 gadiem attiecībā uz aizdevumiem, kas piešķirt 2014. gadā. Ir paredzēts, ka šie aizdevumi tiks atmaksāti nu, ātrāk aiz 2020. gadā un pēc tam līdz pat 2030. gadam. Tā aptuveni rēķinot. Nevaru garantēt, ka tas jūs nervus nomierinās, bet gribu teikt, ka e, MFA aizdevumu e, vēsturē nekad nav bijis tā, ka šādi aizdevumi nav samaksāti. Par gāzes rēķinu samaksu Eiropas e, komisija ir veicinājusi sarunas starp Ukrainu un Krieviju par dabas gāzes piegādēm pēdējo divu gadu laikā Mm, aktīvi iesaistoties sarunu procesā, bet runājot par finansējumu, eh, šī līdzekļi nav nākuši tieši no Eiropas Savienības budžeta. Ir panākt vienošanās par diviem svarīgiem instrumentiem pēdējos 6-8 mēnešu laikā. Viens ir no ERAB kredīts. Uh, kredītlīnija, tātad uh, gāzes iepirkumu pirms finansēšanai un ir arī kopīga schēma, ko īsteno EIB un Pasaules banka. garantējot gāzes iepirkumus līdz pat 500 miljoniem eiro dolāru apmērā, bet šīs finansējums nenāk no Eiropas Savienības budžeta un uh, pievēršoties vispārējam jautājumam, kuri budžeta posteņi tiek finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem, tātad runājot par MFA, makrofinanciālo atbalstu, tie ir aizdevumi, tiem nav budžeta ietekmes, bet šie aizdevumu, šīs aizdevuma summas ir iekļautas kā garantijas, kas veido 9% no kopējā aizdevuma apjoma. Nu, tas tā nedaudz vienkāršoti, bet uh, to dara paturēt prātā, un tā ir laba iespēja īstenot svirošanu Eiropas Savienības budžetā. Mums ir jāparādz noteikta summa budžetā, teiksim, 9 miljoni, ja mēs vēlamies piešķirt 100 miljonu aizdevumu. Nu, tāda ir situācija attiecībā uz MFA aizdevumiem Ukrainai. Un vēl īsumā atbildēšu eh, spāņu kolēģei. Saikni ar bēgļu krīzi. Es domāju, ka jāpatur prātā tomēr, ka ir būtisks atšķirības starp dienvidu kaimiņu valstīm un austrumu kaimiņu valstīm un tīpaši Ukrainu. Proti, ka šis a, bruņotais konflikts notiek ļoti ierobežotā teritorijā, būtībā tie ir a, mazāk nekā 5% no valsts teritorijas, no arī Krimu tas skār, bet a, tur situācija vēl bija citāda citādāk. Tātad šis bruņotais konflikts geogrāfiski ir ļoti ierobežots un uh, varbūt arī tādēļ bēgļu plūsmas būtībā ir palikušas Ukrainas robežās un, protams, makrofinansiālā uh, atbalsts un ir arī izveidotas atbalsta struktūras pārvietotajām personām. Uh, un, protams, tas noteikti arī rosināja cilvēkus palikt uh, valstī. Un ir bijusi arī informācija, ka ir uh, tāda, ka uh, iekšēji valsts ietvaros pārvietotās personas pēc konflikta uh, noklušanas ir atgriezušies savās mājās Nu, var vienmēr uzskatīt, ka šis atbalsts ir tā kā burkāns, bet, eh, nu, ja šīs atbalsts netiek sniegts tādēļ, ka netiek pasākumi eh, īstenot, tad, nu, tas varētu, tā varētu būt tā nūja šai gadījumā, šis sots. Jā, jautājums par krāpšanu, nelegālu darbību, ja kaut kas tāds tiek konstatēts attiecībā uz šo atbalstu, tad komisija var pieprasīt nekavējoties atmaksāt aizdevumus. Nu jā, var tātad pieprasīt, lai aizdevumi tiktu atmaksāti pirms termiņa. Tas viss ir jāskat kopējā budžeta finansējuma kontekstā, un šeit uh, šī saikna nav tik tieša, kā noteikti projektu īstenošanas gadījumā, ja, teiksim, būvē tiltu vai kaut ko tam līdzīgu. Tur ir konkrēti, vieglāk konstatēt, vai nauda ir paredzēta noteiktiem mērķiem, bet MFA šī tiešā saikne nu, nav tik konkrēta, bet ir noteikti kritērija. Tika pieminēta arī eh, rekonstrukcija. Jā, Ukraina varētu ar šādām vajadzībām saskarties, kad konflikts eh, pab tiks eh, likvidēts vai beigsies, bet, uh, nu, uh, šeit uh, es varu teikt, ka MFA nav rekonstrukcijas atbalsts, tas ir budžeta at, maksājuma bilants atbalsts, un šīs vajadzības rekonstrukcijas kontekstā būtu varbūt vairāk saistīts ar attīstības bankām, ar uh, Eiropas investīciju banku, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Tā šīm abām uh, institūcijām tad būtu jāspēlē uh, galvenā loma. Paldies! Paldies! Um, tas bija ļoti interesanti runājot par teorētisko iespēju, ka Uh, krāpšanas gadījumā tiek pieprasīts atmaksāt šos aizdevumus, nu teorētiski tā tas ir, bet praktiski jau tas nenotiek. Un runājot par Ukrainas atbalstu, tas viss ir politiski motivēts, tur būtībā var notikt jebkas, vai arī uh, var būt tā, ka korupcijas gadījumā tiek pieprasīts atmaksāt kredīt, bet nekad tas tā nav noticis Un tā kā šeit eh, ir runa par eh, lieliem līdzekļiem, tad mums būtu jāzina, kas tad te notiek ar šiem aizdevumiem un eh, to atteikšanu. Mums jāzina, ko komisija dara. Nu, mēs gribētu saņemt šādu informāciju arī uz papīra. Uh, Atbilde. Nē, esmu dzirdējusi, ka uh, šāda MFA tiktu pārtraukta vai atprasīta, bet ir uh, mm, saņemta informācija par grābšanu attiecībā uz Černobiļas postiem likvidēšanu. Šajā projektā tiešām uh, Eh, šād, šāda, eh, šāds atbalsts eh, ir pārtraukts un mēs varam jums sniegt informāciju. Paldies, saka priekšsēdētāji. Cellerkungs, lūdzu. Tikai viena piezīme. Ja mēs runājam par iepriekšējo budžeta tāmi, kas tika piedāvāt izskatīšanai parlamentam un valdībām, tika uh, aizmirsts tur pievienot vēl vienu uh, pozīciju, proti runājot par cīņu pret korupciju, un uh, prezidents Porošenko tādēļ arī teica, ka tas ir bijis tāds nejauks pārpratums, tehniska mm, kļūme, un ka tas tagad ir jāgroza. Aivi šön. Paldies Jā, nu vienmēr šie pārpratumi, jā, jā, tas ir pat uzkrītoši. Revīzijas palāta jau ir runājusi par šīm kļūmēm un mēs labprāt arī gribētu uzzināt, kas tad tur notiek uh, un. ja jums ir kādi priekšlikumi, kas būtu vērtīgi, kas mums būtu jādara, tad, protams, šie priekšlikumi ir ļoti laipni gaidīti, nu, citādi mēs darīsim paši to, ko uzskatām par vajadzīgu. Mēs arī esam saņēmuši daudz norāžu no NVO, no žurnālistiem, kas tur uz vietas ir aktīvi, un eh, vēlamies patiešām arī redzēt, kas notiek Ukrainā, un esam priecīgi par katru ierosmi. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht. Citi kolēģi nav pieteikušies runāt. Nu, esam izsmēluši mūsu šo darba kārtības punktu. Turpinājums noteikti sekos, bet esam izsmēluši arī visus pārējos šīs dienas punktus, jo 12. izskatījām ātrāk, par citiem jautājumiem eh, neviens nav vēlējies runāt. Līdz ar to mēs tiekamies nākamreiz 22. martā 15.00 šeit pat Briselē. Novēlu jums visiem skaistu vakaru. Sēde ir beigusies.